Colleagues, we can start. Kolēģi, mēs varētu sākt darbu. Šobrīd eh, mums ir astotais darba kārtības punkts. Mums ir jābalso par e SGP Eiropas statistikas pārvaldes konsultīvās padomas priekšsēdētāju iecelšanu. Held a public hearing Vakar mums bija publiska uzklausīšana, pēc tam mums bija um, izvērtēšana, kas notika aizslēgtām durvīm. Šī izvērtēšana bija pozitīva, un tagad mums šī, ir jānoslēdz šī procedūra ar oficiālu balsojumu, balstoties uz uh, padomes priekšlikumu nozīmēt par SGP priekšādētāju Martī Heteņvakī kungu. Gribu aicināt kolēģus tagad balsot. Paceļot roku. Kurš par? Hetenmakī kunga nozīmēšanu amatā. Kurš pret? Atturas. Tātad balsojums ir pozitīvs. Paldies! Apsveicam Hetenmakī kungu! Tagad varam pievērsties devītajam darba kārtības punktam. Te ir paredzēts ekonomiskais dialogs un uh, viedokļa apmaiņa ar Moskavicī kungu par komisijas atzinumu par Eiropas Savienības Eirozonas dalībvalstu budžeta plāniem. Tātad 16 dalībvalstis mums ir kopā. Uh, Un tāpat arī uh, tiks uh, pārskatīta uh, sešpakas divpakas regula, balstoties uz dokumentu, kas uh, tika prezentēts, bet arī ņemot vērā uh, komisijas paziņojumu par labāku elastīguma izmantošanu. Šodien um, Dombrovska kungs un Moskavicī kungs uh, to apstiprināja, ka uh, tiks sniegs paziņ, paziņojums janvārī. Mums tikko bija debates par gada izaugsmes pārskatu. Mēs redzējām, ka ekonomiskā politika ir skaidra, saskaņota, strateģiskais ietvers ir uh, arī saprotams, un šķiet, ka arī atzinums par budžeta plāniem ir daļa no šīs pieejas. Tas jau tika vienreiz minēts, un tagad Moskavici kungs mēģinās mums dziļāk pastāstīt par uh, to, kādu pieeju ir izvēlējusies komisija, lai izskatītu šos uh, budžeta plānu projektus. Kā jau komisārs Ambrovskis norādīja, te ir notikušas pārmaiņas, iepriekš ja tika likts uzsvars uz konsolidāciju, un uz fiskālo situāciju Eirozonā, bet teikt mums ir jāskatās uz dažādošanu Eirozonā. Tas ir viens no jautājumiem, kas noteikti būs pietiekami interesants apspriešanai. Protams, mums ir jārunā arī par atšķirīgu dalību valstu situāciju. Uh, Neviena dalībvalsts šķiet nav pieļāvusi lielas neatbilstības, taču septiņas dalībvalstis riskē ar to, ka šādas neatbilstības būs. Un mums ir vēl viens jauns elements. Ir jādomā par struktūru reformu ieviešanu. Tās ir ļoti skaidras saistības, kas ir jāpilda. Un uh, Protams, šeit pastāv arī saikne ar fiskālo politiku un ekonomisko politiku un veidu, kā nodrošināt saskaņotību starp šiem diviem elementiem. Tas nozīmē, ka šeit parādās vairāki interesanti punkti apspriešanai, tāpēc dodu uzreiz nekavējoties vārdu Muskovicī kungam. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi deputāti. Mums tikko bija ļoti interesantas diskusijas ar maniem kolēģiem, vicepriekšādātāju Dombrovska kungu un komisāru Marionu Taiseni un mēs eh, kopīgi uh, paudām savu viedokli. Un pašlaik es vēlētos jums pastāstīt par atzinumiem, ko mēs sniedzām pagājušajā nedēļā kopīgi ar Dombrovska kungu par eh, budžeta plānu projektiem Eirozonas dalībvalstīs. Vispirms es gribētu uh, metodoloģiski nošķirt divus pasākumus, kas ir saistīti, bet kas ir vienlaicīgi neatkarīgi. Pirmkārtām, te ir runa par um, turpmākā gada sagatavošana. Šī procedūra izriet no divpakas, kuras mērķis ir reāli laikā pāraudzīt um, dalībās budžeta projektus. Nu, to mēs darām, izvērtējot 2015. gada budžeta projektus. Kā jau priekšādētājs norādīja, dažiem budžet, daži budžeta projekti netika uh, mm, mm, atsūti, nosūtīt atpakaļ oktobrī, tāpēc, ka būtu kaut kādas neatbilstības. Bet tas nenozīmē, ka viss būtu kārtībā. Pašlaik mēs esam otrajā procedūras daļā, un tad, tad otrais pasākums ir domāt par pagātni. Un to varbūt ir grūtāk saprast, tas ir saistīts ar vairākām dalībvalstīm. Mums vajadzētu izvērtēt rīcību un kāda bija šīs rīcības ietekme 2014. gadā. Un šeit mēs skatām pārmērīgu deficītu procedūru, un to mēs savukārt pabeigsim 2015. gada marta sākumā. Tagad es gribētu precīzāk parunāt par uh, deficītu procedūras ietekmi un uh, attiecībās trīs valstīm - Franciju, Itāliju un Dēļģiju - komisija uh, 2015. Eh, marta sākumā izskatīs viņu situāciju, ņemot vērā stabilitātes un izaugsmas paktu. Mēs to darīsim, ņemot vērā vairākus elementus. Pirmkārtām 2014. gada budžeta izpildi. Mums vajadzēs skatīties uz mm, rīcības ietekmi, kā jau es minēju, un tāpat mēs skatīsimies arī uz mm, finanšu likumiem 2015. gadā. Mēs skatīsimies, vai šīs reformas būs pietiekamas. Un mēs arī pētēs, pētīsim iestāžu pieteiktās struktūra reformas. Uh, visas šie plāni ir publiski un, un pieejami, un tieši tāpat kā mūsu atzinumi. Kā jau es minēju, šīs trīs dalībvalstis ir apņēmušās veikt dažādus pasākumus, premjerministri ir pieteikuši dažādas struktūra reformas, kas nākt par labu izaugsmē 2015. gada sākumā. Tas varētu savukārt ietekmēt gan izaugsmi, gan arī uh, valsts finanses un to ilgspējīgumu. Mēs uzskatām, bet mums būs iespēja šos viedokļus vēl apspriest, tātad te ir jādomā par uh, noteikumu ticamību. No vienas puses te ir runa par komisiju, kas uh, ļoti strikti piemēros uh, noteikumus šīm dalībvalstīm, un otras puses mēs e, neesam vēlējušies pieņemt pāragrus lēmumus, kurus vēlāk varētu apstrīdēt, tad, kad e, dati būs skaidri zināmi. Es minēju jau, ka 2017. gadā mēs vēl neesam saņēmuši pilnīgi visus datus kopumā. 16 e, dalībvalstīm komisija ir sniegusi atzinumu par 2015. gada budžeta projektiem, un tas ir jādara pirms Nacionālajā parlamenta šos budžeta projektus ir galīgi pieņēmuši. Un tādēļ mēs redzam, kopainu. Mūsu analīzes rezultāti ir skaidri. Šeit vajadzētu nošķirt vairākas grupas. Vispirms tās ir piecas valstis, kas pilnībā ievēro pakta noteikumus. Te ir runa par Vāciju, Īriju, Luksemburgu, Nīderlandi un Slovākiju. Vācijas skatījumā mēs um, varam to arī saistīt ar uh, iepriekšējām diskusijām par brīdināšanas mehānismu un uh, par makroekonomisko pārvaldību. Mēs redzam, ka ir ļoti liela budžeta daļa, uh, kas eh, ļauj nodrošināt eh, palielināt valsts investīcijas. Četras valstis - Igaunija, Latvija, Slovenija un Somija - ir iesniegušas kopumā atbilstīgus projektus. Bet mēs varam konstatēt, ka septiņu valstu budžeta projekti, te runa par Bēļiju, Spāniju, Franciju, Itāliju, Maltu, Austriju un Portugāli, ietver neatbilstības riskus budžeta plāni Spānijā, Francijā un Portugālē rada riskus attiecībā uz pārliecīgā deficīta procedūras ievērošanu. Jo īpaši runa par Franciju, informācija, kas pašlaik ir mūsu rīcībā, šķiet norāda uz to, ka Francija nevarēs veikt uh, efektīvas darbības uh, un tā nav veikusi vajadzīgās darbības 2014. gadā. Līdz ar to pastāv risks, ka tā nevarēs ievērot stabilitātes un izaugsmas paktu. Šī situācija tātad pavisam īpaša. Beļģija un Itālija atrodas atšķirīgā situācijā, jo tās pašlaik ir uh, pakta profilaktiskajā daļā. Tātad tās arī riskē ar to, ka tās nevarēs ievērot valsts parādu noteikumus. Šīs noteikums ir ārkārtīgi svarīgs, ņemot vērā pašreizējo situāciju Eirozonā, tad, kad ir uh, vāja izaugsme un ļoti zema inflācija. Tātad uh, mēs aicinām šo 11 valstu iestādes veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai 2015. gada budžets atbilstu stabilitātes un izaugsmas faktam. Tas ir mūsu atzinumu secinājumus. Bez uh, atzinumiem par budžeta projektiem mēs sniedzam arī analīzi par pašreizēju situāciju un par Eirozonas budžeta perspektīvām kopumā. Tā skaitā te ir runa arī par kopējo budžeta politiku. Te mēs uh, runājam par visu Eirozonu um, budžeta politikas un uzraudzības sakarā. Mēs mēģinam veikt, veikt tādu piemērotu makroekonomisko politiku, bet uh, pašreizā situācija ir diezgan neskaidra, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs uh, kopējs uh, pārskats. Budžeta plāna projekti norāda uz uh, samazināšanos Eirozonas bilancē. Pēc tam, kad 2014. gadā mm, bija samazinājums par 3%, kopējais deficīts Eirozonā mm, samazināsies līdz div, līdz 2,2% 2015. gadā, pēc 2,6% 2014. gadā. Kopējā parāda likme 2015. gadā saglabāsies nemainīga. Tātad nemainīga no pašreizējā gada vērtības, kas ir apmēram 92,5% no IKP. Pateicoties iepriekš ieguldītajiem pūliņiem, kā jau jūs norādījāt, priekšsēdētāja kungs, ir tagad piemērota neitrāla kopējā fiskālā politika. Tas ļaus nodrošināt eh, vajadzīgo līdzsvaru starp ilgspējīgumu prasībām, ņemot vērā ļoti augsto parādu līmeni, un ciklisko stabilizāciju, kas eh, rodas ņemot vērā zemo izaugsmu un zemo inflāciju, un arī ierobežojumus, ar ko saskaras monetārā politika. Taču plāna izvērtējums apstiprina to, ka vairākas dalību valstis nevarēs izpildīt uh, savus pienākumus saskaņā ar eh, stabilitātes un izaugsmas paktu, kamēr citas valstis savus mērķus sasniegs ļoti viegli. Ja mēs vēlamies saglabāt vispārējo neutralitāti fiskālajā politikā Eirozonā, kamēr dažas dalību valstis eh, izpilda savus pakta prasības, ir jāizmanto fiskālā telpa arī citur. Tieši tāpēc eh, šī situācija ļoti skaidri norāda uz to, ka ir jākoordinē mūsu ekonomiskā politika un ir vajadzīgs investīcija plāns Eiropai, kas tika prezentēts 26. novembrī. Tātad tas attiecas gan uz atzinumiem, gan arī uz vispārējo izvērtējumu. Tagad pāris vārdu par kādu citu punktu, ko arī apspriež jūsu komiteja, un proti te ir runa par ekonomiskās pārvaldības pārskatu. Pagājušajā nedēļā komisija pieņēma paziņojumu par eh, sešpakas un divpakas eh, piemērošanas izvērtējumu, tātad te ir runa par tā saucamā ekonomiskās pārvaldības pārskatu. Ekonomiskā un finanšu krīze norādīja uz ievērumiem trūkumiem sākotnējā ekonomiskās un monetārās savienības struktūrā, uz ko norādīja arī Beres skundze darba dokumentā par ekonomiskās pārvaldības pārskatu. Veiktās darbības ir patiešām iespaidīgas, jo īpaši mēs salīdzinām um, tās ar to, kas šī te iespējams pirms dažiem gadiem. Šķiet, ka Eirozonu ir stiprinājusi tāda spēcīga barjera ESM formā, kas ļauj nodrošināt finanšu stabilitāti. Uh, Tāpat arī ir izveidota banku savienība, kas ļauj vērsties pret finansiālo sadrumstalotību, un mēs varam arī stiprināt ekonomisko pārvaldību. Sešpakā un divpakā ir novedušas pie spēcīgākas budžeta uzraudzības stabilitātes un izaugsmas pakti ietveros. Mēs esam paplašinājuši uzraudzības aptvērumu, esam ietvēruši šeit makroekonomisko nelīdzsvaru un valstis, kuras saskaras ar finanšu stabilitātes grūtībām. Tāpat arī mums ir prasības, kas ir iekļautas vairākos tiesību aktos, ir iekļauti vairāki instrumenti. Galvenokārt ir runa par pārskatīšanas klauzulām, un te mums ir jāskata trīs elementi - noteikumu efektivitāte, otrukārt apmēri, kādus ir nodrošinājuši šie jaunie noteikumi attiecībā uz mērķu sasniegšanu, un Tāpat arī mums ir jādomā par ilgspējīgu ekonomisko konverģenci. Tā kā laiks ir bijis ierobežots kopš eh, šo noteikumu stāšanās spēkā, eh, jaunas ekonomiskās pārvaldības sistēmas piemērošana ir tikusi ierobežota un ir izmantoti tikai daži instrumenti un esam izmantojuši vairākas procedūras. Šī sistēma tiek piemērota arī ļoti specifiskā ekonomiskajā situācijā pēc smagas krīzes Šī iemeslu dēļ šī pār, šis pārskats ir īs, tas ir tāds uh, faktisks un skatās uz pagātni un liek uzsveru uz jaunu instrumentu piemērošanu. Šeit atsevišķi tiek skatīti jautājumi tādi kā fiskālā uzraudzība, makroekonomiskais nelīdzsvars un ietvers tajās valstīs, kas saskaras ar grūtībām finanšu stabilitātes jomā. Uh, Tāpat arī mēs norādām uz uzlabojumiem, ko ievies sešpakas un divpakas reforma. Ir, ir padziļināta un paplašināta ekonomiskā pārvaldība un ir sasniegts progress attiecībās fiskālo konsolidāciju un makroekonomiskā nelīdzsvera korekcijā. Tāpat arī ekonu komitejas viedokļu apmaiņā 4. novembrī kļuva skaidrs, ka vēl ir vajadzīgi uzlabojumi. Galvenokārt te ir runa par sistēmas komplicētību, ir instrumenti, kas dubultojas, un daži konkrēti instrumenti ir ļoti kompleksi. Tas attiecas arī uz stabilitātes un izaugsmes paktu. Šīs kompleksums rada dažādas izaicinājumus attiecībās caurdzmību un ieviešanu. Šajā eh, pārskatā mēs arī norādām, ka ir jāveic dažādi politiski pasākumi dalību valstīs, ir jāīsteno reformas MIP un Eiropas pusgadu ietveros, Pārskats arī norāda uz to, ka ir vairāk jāiesaista dažādas interesētās puses un parlamenti, lai nodrošinātu labāku leģitimitāti un atbildīgumu. Mūsu ekonomiskās pārvaldības sistēma varēs sasniegt savu pilnu potenciālu tikai tad, ja visas iesaistītās puses uzņemsies par to atbildību. Tas, protams, ietver arī Eiropas parlamentu, jo e, tā ļoti svarīga iestāde, kas nodrošina demokrātisko leģitimitāti un atbildīgumu Eiropas Savienībā un dažādu uh, ekonomisko politikas lēmu pieņemšanā. Es atvainojos, ka es izskatos, izsakos tik gari, bet komisija uzskata, ka šis pārskat dokuments ir sākums dialogam un debatēm, un tas arī piemērots veids, kā mēs varētu strādāt tuvākajos mēnešos. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā es tikos ar referentiem un ēnu referentiem, kas strādā pie šiem jautājumiem. Uh, un es eh, gribēju visiem šeit teikt, ka mēs labprāt ar jums atklāti apspriedīsimies, un eh, mēs labprāt arī uzklausīsim jūsu viedokļus un piedalīsimies diskusijās, kas varētu mums uh, nodrošināt šo divu posmu pieju. Pirmkārtām mēs tātad sagatavojam pārskatu, kas ir tāds šaurs, faktuāls, un pēc tam mēs skatāmies uz tādu vispārēju ainu. Priekšsēdētājs Junkars uz to ir gatavs. Lielas paldies! Tagad došu vārdu pirmajam runātājam. Mums ir atvēlētas 5 minūtes jautājumiem un atbildēm. Pirmais runātājs Markus Ferbers. Jā, paldies priekšādātāji komisārkungs. Liels paldies par jūsu uh, uzrunu. Es gribētu uzdot pāris jautājumu, un, protams, es tos neturēšu pēc sevis. Pirmkārtām, sešpakas un divpakas paceļināšana paredzēja arī skaidrus termiņus procedūru ieviešanai. Te ir paredzēts arī tāds kā automātisms. Mēs to darījām, tāpēc, ka mēs uzticējāmies komisijai, jo tā ir līgumu sardze, un tai vajadzētu nodrošināt, lai spēles noteikumi tiek ievēroti, ja šie spēles noteikumi attiecas uz uh, spēles dalībniekiem. Gal galā stabilitātes un izaugsmas pakta mm, noteikumi paredz, ka mm, Dalībvalstis šos noteikumus var interpretēt. Ja pastāv dažādas politiskas vajadzības, tad finanšu padomei vajadzētu nodrošināt automātismu. Es vēlreiz pārlasīju sešpaku un divpaku, un šeit es atradu termiņu uh, eh, mārts, un tas attiecas uz eh, budžetu, uz tekošo budžetu. Uh, Galu galā 2014. gads bija tās diezgan sarežģīts, bet man ir jautājums, kāpēc šie spēles noteikumi, kas eh, ir jāievēro, un kāpēc eh, tad komisija šo spēles noteikumus ir eh, padarījusi vājākus? Nevarētu taču būt tā, ka komisija tagad atsakās no noteikumiem un mēģina vienkārši pielāgoties realitātei. Otrais profilaktiskā puse arī ir tikusi stiprināta. Mēs to mēģinājām darīt, lai situācija nekļūtu pavisam smaga. Uh, Tagad, ja mēs skatāmies uz reformām vai uz iespējamām reformām un uz tālāko sešpakas un divpakas attīstību, tad šķiet, ka te arī ir runa par pavaināšanos. Ko tad mums dod šāda profilaktiskā puse, ja no tā mums nedod pilnīgi nekādas pozitīvas sekas? Komisijai vajadzētu skaidrāk norādīt, eh, kādas tad ir prasības 2014. gadā kāpēc komisija nav spējusi nodrošināt, lai pieņemties spēles noteikumi tiktu piemēroti. Ferbera kunga jautājumi ir ļoti visaptveroši. Un varbūt es atbildēšu viņus nu, par tādām sīkākām lietām, nekā viņš ir vaicājis. Tie ir tādi ļoti plaši mēroga jautājumi. Es teiktu tā. Ir jāsaka skaidri, komisija savos atzinumos ir paudusi domu, ka, nu, tai ir jābūt noteikumu mm, aizsargātājai. Tas ir mūsu uzdevums. Un tas ir tas, ko vienmēr cenšamies panākt. Atsevišķu valstu gadījumā tika konstatēts, ka pagaidām visi elementi vēl nav nodrošināti. Un līdz ar to ir ļoti pamatoti ka mēs noteicām lūk šos novēlotos termiņus trijām valstīm, par kurām es jau runāju. Šī, šis termiņš noteikts līdz nākamā gada martam. Un, nu, ir vēl mazliet laika palicis noteikumu izpildēji, bet ja tas netiks izmantots, nu, tad tas būs, protams, gājis zudumā. Es ceru, ka attiecīgās dalība valstis tomēr darīs, nu, atbilstīgi, rīkosies atbilstīgi. Uh, Eh, komisija ļoti strikt skatīsies uz to, lai noteikumi ir ievēroti. Skatīsimies, vai ir pieņemta efektīva mēri, vai struktūra fondu un struktūra reforma pietiek, un vai tās varēs radīt tālāk izaugsmi un valsts, nodru, stabilizēt valsts finanses. Pievieno, piemetināšu vēl vienu lietu, kas jāņem vērā. Respektīvi, mēs kā komisija tikai 1. novembrī sākām darbu, un tāpēc varbūt ir nedaudz grūti jau šobrīd nu, valdībām atskatīties uz 2014. gada eh, paveikto. Un mums tāpat tieši tā kā Dombrovska kungs teica, mēs tikai nu pat eh, darbu sākam, un, un varbūt vieglāk ir koriģēt, koriģēt budžetu, e, piemēram, septembrī, tā kā tas bija iespējams iepriekšējiem komis, komisijas sastāvam. Nu, un šī iemesla pēc arī, lūk, šīs e, termiņa nobīdes, tas nav pretrunā noteikumiem, nē, noteikumi tādējādi tiek ievēroti, respektēti, tas ir tieši šajā garā, ka mēs pieņemam šādu lēmumu izmantojot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, necakoties ne no viena no scenārijiem. Paldies, saka priekšādētājs. Nākamā runātāja Elīze Ferēra. Lielas paldies! Paldies, ka esat ieradies! Man ir divi jautājumi. Pirmais. Komisija, manuprāt, nav piemērus tiesību aktus to pašreizējā formā. Atminos, ka regulā 1175 tika minēti preventīvi un koriģējoši instrumenti šim paktam. Un visos apstākļos tiek eh, nu, pieļauta šādas izvairīšanās klauzulas abos pīlāros, kur tiek runāts kaut kas par ārkārtējiem ekonomikas apstākļiem, ir īpaši šai regulē, kuras nu pat citēju. Te ir iekļauti trīs tādi apstākļi, kuriem izpildoties tiek pieļautas atlaides no vidēja termiņa mērķu sasniegšanas, tas atbilst tiesību aktam, un uh, tur tas tiek paredzēts. Tās ir tiešādi apstākļi, neparedzēti notikumi, kas nav dalībvalstu kontrols ietvaros, uh, būtiska ekonomiska lejupslīda un struktūrāls reformas. Šajā pašā tiesība aktā, 5. pantā teikts, ka izdevumu kopsumā netiek iekļauti procentu izdevumi, uh, izdevumi, kas radušies par Eiropas Savienības programmām, kam pilnībā atbilstīgi līdz, ir lī, Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinējums un e, izdevumu korekcijas. Katrā ziņā krīzes laikā šie punkti nav tikuši piemēroti. Un nevar taču iedomāties vēl nopietnāku ekonomikas lejupslību nekā krīze. Un tāpēc pat šai vēstulē, ko iesniedz Olī Rēns un kurš, kur paredzēja um, šo atlaižu ierobežojumi, nu, tas netika paredzēts tiesību aktos. Tāpēc es domāju, ka mēs dzīvojam tādā situācijā, kur komisija faktiski nepiemēro tiesību aktus. Otrs jautājums. Mans jautājums, vai jūs esat gatavi mainīt šo situāciju? Otrs jautājums. Par aplēsēm. Mēs uzliekam sankcijas dalību valstīm par aplēsēm, par prognozēm, kas netiek pēc tam ievērotas vai apspriešam vismaz iespēju šādas sankcijas uzlikt. Ja skatāmies uz aplēsēm un prognozēm no komisijas puses, tad redzam, ka izaugsme 2014. gadam rudenī mm, pa, saskaņā ar pavasara aplē, aplēsēm bija 2,3, rudenī 2,2 Vairākās dalībvalstīs izaugsme šim pašam gadam tika progresēta. Parasti bija 3,1, rudenī 2,5. Luksemburgai 2015. gadam 1,3 pavasarī, 2,2% rudenī. Ja skatāmies uz šiem deficīta aplēsēm, tad plaisa starp maksājumu bilanci tās analīzi un šīm aplēsēm. Spānija ir 1,6, Francija 0,8, līdz ar to ļoti liela atšķirība šajos aplēsēs svārstības. Tad kā tad mēs, kā tad solīdas sistēmas īstenotāji, varam noteikt kaut kādas sankcijas un rekomendācijas, ja šāda ir situācija? D'abord, euh, je, je... Jā, Par pirmo punktu runājot. Te nevar jums piekrikst, komisija nav uh, eh, izvietu tā, tā, tāpēc, lai kaut kādā kreatīvā, radošā veidā interpretētu noteikumus. Nē, ja noteikumi netiek ievēroti, tad mēs eh, rīkojamies un to arī darījām. Uh, Jūs runājat faktiski arī par elastību pašreizējo tiesību aktu noteikumu kontekstā. Nu, tas ir atbilstīgi. Komisija par to arī jūs ir informējis, to teica arī valdes Dambrovskis. Ir, mēs piedzīvojam tādos ļoti, dzīvojam tādos ļoti īpašos laikos, mēs ņemam vērā visādi veidi grūtības, par to debats ir bijušas garas un plašas. Mēs redzam, kādas ir iespējas, zinam, redzam, kādas ir korģējušās iespējas, kādas ir preventīvā pīlā iespējas. Un Abos gadījumos pie, varam pievērot zinām elastību, bet nedomājam, ka Eirozonas ietvaros esam tik ļoti ārkārtējā situācijā, kas pamatotu, ka mēs pilnībā atsakamies no šiem procesiem, atsākam no nulles. Un mēs paturam spēkā savu viedokli, sakot, ka, lūk, mūsuprāt, ir ļoti uzmanīgi jāsako līdz situācijai no valsts uz valsti, tā, lai noteikumi tiktu ievēroti tas nenozīmē, ka nevar pēkšņi nu, rasties kaut kādas nianses, atšķirības. Un kas attiecas uz aplēsēm, es saprotu, ka ir bijuši daudz un dažādas e, kļūdas, un šī iemesla dēļ komisija nāks klajā ar prognozēm turpmākajam gadam. Esam darījuši to ļoti piesardzīgā veidā jo šīs aplēses valstīm ir pietiekami svarīgas, tās var radīt tālāku optimismu vai pesimismu, kas, protams, tālāk ietekmē ekonomiku. Te nu man jāpiekrīt, ka mēs tieši tāpat kā Valdzam Grausus uzskatām, ka šīs eh, prognozes vajadzētu likt priekšā nevis komisāram, bet ģenerāla direktoram eh, attiecīgai valstī, ko, eh, uz ko tās attiecas. Paldies, nākamais runātājs EKR grupas vārdā Bērns Luke. Priekšsādātāji, komisāra kungs. mēs vienmēr uzsveram uz noteikumu elastīgumu, un mēs sakām, ka mēs vēlamies šos noteikumus piemērot elastīgi. Manuprāt, tā ir nepareiza reakcija. Galu galā noteikumiem ir jābūt striktākiem, tie ir jāpiemēro striktāk. Un kāpēc? Noteikumus izveido situācijā, izveidoja situācijā, kad mums bija normāla izaugsme un arī normāla uh, inflācija, apmēram 2%. Ja mēs paskatāmies uz deficīta robežām, kas ir noteiktas 3% apmērā stabilitātes un izaugsmas faktā, tad tas tika darīts tāpēc, ka mums uh, bija skaidrs, ka inflācija samazināja reālo parādu daudzumu, tātad 2% inflācija. Uh, Mēs arī uzskatām, ka no vienas puses valsts parādi ir jāsamazina, no otras puses tie ir jāpalielina par apmēram 3% saskaņā ar mūsu noteikumiem. E, pašlaik situācija ir tāda, ka Eirozonā gandrīz nav inflācijas. Tas nozīmē, ka um, parādi nesamazina inflāciju, un tieši tāpēc noteikumi ir e, jāpastri, jāpastiprina tā, jauniem parādiem. Uh, Jūs eh, savā ziņāmā par eirozonu runājat par 4,1% 2011. gadā un par 2,6% 2014. gadā. Tātad diezgan liels samazinājums. Jūs sakāt, ka tas ir sasniegums, bet jūs aiz tā slēpjat eh, faktu, ka netiek eh, nodrošināta šī samazināšanās, tāpēc, ka nav inflācijas. Uh, Īsnībā mums ir tāda pati parādu paaugstināšanās kā 2011. gadā. Ja mēs neskatāmies uz vidusmēru, bet gan skatāmies uz tām valstīm, kas patiešām ir problemātiskas, tā skaitā arī, piemēram, Francija, kur budžeta deficīts ir lielāks par 4%, tad šogad, nākamgad un vēl nākamgad mēs redzam, ka situācija patiešām uztraucoša. Tieši tāpēc es domāju, ka Mums eh, varbūt eh, nevajadzētu šos noteikumus nevis elastīgāk interpretēt, bet gan vēl striktāk tos interpretēt. Uh, first, um, uh, to, to... Pirmām kārtām gribu atgādināt, kāda tad ies pieeja izmen, izvērtējumu tad, kad piemērojam, tad, kad izvērtējam dalībvalstu budžeta plānus. Mēs izvērtējam IKP, prasības, eh, salīdzinām tās ar stabilitātes un izaugsmas paktu prasībām un valstīs konkrētajām eh, rekomendācijām, kas tika izdots šogad attiecīgām dalību valstīm šīs preventīvā pīlāra ietvaros. Tika izvērtēts tātad šis budžeta projekts, un tika konstatēts budžeta deficīts, attiecīgi sliekšņi tika identificēti, kā jūs zinat, tas slieksnis ir 3%, attiecīgi tad tālāk 60% skaitlis. Uh, Un, ja budžeta pozīcija beigu beigās atbilst vidustermiņa mērķim, vai vismaz ceļam uz to, tā kā to ieteica padomu šī gada sākumā, tad tas arī tiek konstatēts. Dalību valstīm tālāk ir šī korekti, šis korektīvais pīlārs pārliecīgi deficīta gadījumos. Um, skatāmies, vai atbilst, vai ir nodrošināt atbilstību padomas rekomendācijām mazināt deficītus. Tas nozīmē, ka e, pārbaudām progresu vispārējā deficīta samazināšanā un arī skatāmies, vai ir pieņemtas koriģējošas rīcības, lai labotu situāciju. Un ir pieņemta attiecīgi mēri sīkāku informāciju par metodoloģiju var jums sniegt, bet, nu, jāsaka, tā ir izklaus, izklāsīta virknē dokumentu, kas tiek piedāvāta gan EMC, gan EFC. Un Lukas kungs, kas man jums sakāms? Nē, es nes, neatbalstu elastīgumu jebkurā gadījumā, nē. Es, nu, domāju, ka tas ar tiešām var ne, būtu ar negatīvu uh, ietekmi. Mēs piemērojam noteikumus tieši tā, kā Dombrovska kungs teica, mēs nevēlamies radīt tādu papildus ekstra elastību, nē. Es domāju, ka vēl mm, pa, debašu pārskatāmības labad mēs rīkojamies autorizāciju pilnvarots elastības ietvaros. Ne, ne kapeiks vairāk, ne kapeiks mazāk. Es jau to citātu kontekstā esmu teicis, ka es neatbalstu šādu radošu noteikumu interpretāciju. Es neatbalstu to, ka šis pakts tiek pilnībā nojaukts. Es uzskatu, ka pakts ir jāievēro, jāpiemēro, un komisijas loma ir to pāraudzīt. Tāpat laikā, protams, noteikumiem jābūt gudriem, viediem, ņemot vērā konkrēto dalībvalstu un tās situāciju, ņemot vērā e, struktūra reformas, ko valsts šobrīd info, īsteno. Un tieši tā, kā Elīze Ferēra teica, Mm, nu, ir jāskatās, kur, kur šī dalībvalsts atrodas, vai tā ir Eirozonā vai nav un tā tālāk. Un par to jau runājam tajā brīdī, kad Junker kungs stāstīja jums par savu plānu. Viņš ļoti precīzi izteicās par visiem šiem mēriem. Liels paldies, priekšādātājs turpina. Bet uz jūsu man jautājumu nemaz neatbildējāt, saka bērns Luka. Jūs vispār uz to neatbildējāt. Jūs pat nepieminējāt vārdu inflācija savā atbildē. Nu, man likās, ka es atbald, atbildēju jums ļoti precīzi. Tie, jūs vaicājāt, vai komisija atbalsta elastību vai nē, un es jums teicu. In any case, I'm glad to listen that colleague Luke is concerned about the law. Uh, kolēģi bija nobežījušies par zemo inflāciju. Es domāju, ka šis jautājums varbūt būtu jāpaceļ sarunās ar priekšsēdētāju Dragi. Nākamā runātāja. Mikulā kundze, es gribu uzdumt jums vienu jau, Gulārs kundze, par sankcijām runājot. Ņemot vērā, protams, cik ļoti grūts ir jūsu uzdevums, ne jau nevēlamies ieslīgt polemikā, bet kādi ir juridiskie pamati sankciju noteikšanai? Kādi ir juridiskie pamati? Uh, marta lēmumiem, piemēram, attiecībos Francija, jūs sakāt, lūk, nedrīkst šiest laiku, bet eh, nu, tad paskatīsimies, ko 2003. gadā darīja Francis Mērs, kas bija ekonomikas ministrs toreiz. Jūsu lēmumā redzu, ka tiek teikts, ka Francijā ir pārliecīga deficīta procedūra jau no 2009. gada. Vai jūs tiešām domājat, ka tas ir laika jautājums? Un kā jūs varat pamatot to, ka jūs, nu, turpinat it kā šos noteikumus piemērot. Nu, lūk, vienai valstī tagad dots kaut kāds trīs mēnešu papildus termiņš, ja viņiem nav pieticis ar vairāk kā pieciem gadiem, lai šo jautājumu nokārtotu. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Otrām kārtām, vai jūs negrasaties Eiropas komisiju pārveidot par tādu kā, tādām kā apvienotajām nācijām? Mums taču ir kopienas sistēma. Komisija ir zināmas pilnvaras, un Markus Verbers ļoti skaidri un skaidri pateica, ka tas ir jāstiprina. Mēs vēlamies, lai sistēma būtu ļoti regulēta un tiesiska. Uh, Nevis tāda sistēma, kur komisija, atvainojiet man, eh, ar briesmīgi labas gribas dažādiem apliecinājumiem, un es ticu, ka viss strādā labi, bet beigu beigās, ka komisija pauž lēmumus, eh, kuriem faktiski ir, nu, tādu kā ANO lēmumu spēks. Gulārs kundze, ja es pareizi saprotu, tad, ja jūs būtu manā vietā, uh, vai Dombrovska kunga vietā, jo es tomēr gribu teikt, ka šis lēmums tika pieņemts vienprātīgi, visiem, visiem esot kopā, Junker kungs tam arī piekrita. Mēs visi trīs bijām viensprātis, ka jādod šāda veida atzinumu. Es varu pieminēt, ka neviens mūs arī nespieda kā kolēģiju kaut ko tādu darīt. Šis sastais pants mums dod attiecīgas pilnvars jūs droši vien būtu pieņēmusi citu lēmumu un tur neko nevar darīt. Runātāji pārtrauc komisāru. Tā nav kolēģija, kas par to lem. Tas ir vicepriekšādātājs Dombrovskis un es. Mēs esam tie, kas to lem. Es ļoti precīzi varu jums to pateikt. Kolēģija par to tika informēta. Bet, nu, protams, un, protams, uz viņu šis lēmums arī attiecas. Tas ir lēmums, kas tika pieņemts kopienas garā uh, Jūs būtu pieņemts varbūt citu lēmumu, bet es jums varu pateikt, kāpēc mēs pieņēmām tieši šādu lēmumu. Un es uzņemos par to atbildību. E, sankcijas, uz ko jūs atsaucāties, par to tiek runāts. Bet komisija, komisija, protams, piemēro līgumus, lai mēs varētu piemērot sankcijas vai, nu, savukārt tās nepielāk, nepie, mērot. Mums pirmām kārtām ir jābūt pārliecinātiem, ka 2014. gads, kad 100. 28. E, panta 8. un 9. punkts stājas spēkā, tātad, lai būtu pārliecība, ka 2014. gadā nav darīts pietiekami. Tas ir arī pausts mūsu atzinamā šajā brīdī mēs nevaram vēl pārliecināties, ka ir veikti atbilstīgie korģējušie pasākumi, pieņemt mēri. Nu, iedomājieties tagad tādu situāciju, kur pēc visiem šiem aprēķiniem, kur tiek piemērots visas šīs metodas no apakšu uz augšu, no augšu uz apakšu un tā tālāk, un mēs konstatējam, ka, lūk, tādu vai citādu iemeslu dēļ bāzes inflācija ir, nu, tāda un tāda, investīcija plūsma tāda un tāda, un beigu beigās. Uh, ir veikti kaut kādi pasākumi, bet nekas nav mainījies. Tad kāda veida, kā komisija var pieņemt kaut kādus eh, mērus un tāpat laikā saglabāt savu reputāciju. Un tāpēc, lūk, šo termiņu esam nobīdījuši trīs mēnešus, lai nonāktu pie definitīviem skaitļiem. Un te atkārtošu vēl vienreiz. Mēs nesam nekāds ANO. Tas nav vēl tišķērdāts laiks ne šeit komisijā, ne citur konkrētajās dalībvalstīs, kuras jūs minat un mēs abi esam no šīs minētās valsts. Ja pieļaujam, ka šie pasākumi 2014. gadā nav tikuši piemēroti, nu, un, piemēram, lūk, tas nozīmē, ka struktūra reformas 2015. gadā nebūs ar pietiekamu efektu, tad tādā gadījumā pilnīgi noteikti Eiropas komisija marta sākumā uzņemsies atbildību un to starp varbūt arī noteiks sankcijas. Es domāju, ka tas ir pilnīgi atbilstīgi noteikumiem, un es padomāju, tas ir ļoti prātīgs šo noteikumu piemērojums. Neizmantojot kaut kādus pagaidu skaitļus, bet gan gaidot konkrētos noteicošos skaitļus. Tādā veidā mēs spēcinam gan mūsu reputāciju, gan dalību valstīs reputāciju. Gribu vēl pieminēt vienu lietu, par ko esmu pilnīgi pārliecināts. Respektīvi, jādomā jau arī par šī, šo tiesību aktu garu, šis gars jau nav bārstīt sankcijas visur. Nē, galvenais ir tas, lai Eiropas komisija var pārliecināt konkrēto dalību valsti gūt vēlamos rezultātus. Tas ir mūsu galvenais mērķis. Jo tikko tiek uzlikts sankcijas, tas ir tā, tāds kaunatraips konkrētai valstī. Bet, ja tas tomēr tā būs, tad tas tā būs. Un es gribu jums katram šeit apsolīt, ka, ka tā tas notiks. Un pat, bet pats galvenais tomēr ir īstenot konstruktīvu dialogu. Silvija Gulāra turpina. Jūs man nepaskaidrājāt šo tekstu. Es vienkārši gribēju jums veicāt, kā tad jūs varat pateikt, ka ir vajadzīgi, nu, vajadzīgi papildus laiks šo trīs valstu un definitīvo skaitļu saņemšanai, bet citām valstīm, attiecībos citām valstīm, jūs šādi skaitļi bija, tādi jums nebija taču arī attiecībos citām valstīm, vai ne tā? runājot par citām valstīm, tas nerada problēmas, šī skaita neradīja problēmas. Tur situācija bija redzama gana skaidri, Francijas gadījumā tas tā nebija. Un tāpēc eh, mēs lēsām, ka ir vajadzīgi eh, nu, šādi skaidri. Arī jums nav šādu konkrētāku, definitīvāku skaidru, ne jums, ne man. Un te tas, ko teica Ferberkungs, ja tas viss būtu aizsācies jau ātrāk, ja valstis būtu informēts jau ātrāk par šiem mēriem un pasākumiem, un ar, par to es runāju arī ar Katainenu kungu, tad, nu, varbūt situācija būtu citādāka. Bet, nu, šīs trīs valstis šobrīd ir ar uh, šādu ermiņu viegas kungs gojgrupas vārdā. Ora, nós uh, não concordamos com o Pacto de Estabilidade. Tam mēs runājam par to, ka visam ir jābūt saskaņā ar stabilitātes paktu, Eiropas pusgads un tā tālāk. Uh, Un mēs uzskatām, ka eh, šeit ir, tomēr ir vairāk jā, jāņem vērā, vērā dažādība dalībvalstu starpā, jo ir arī dažādas eh, dalībās dažādas tiesību normas. Eiropas Savienībai ir um, demokrātisks raksturs, asimetriska varas dalīšana, un 2004. gadā tika pieņemta arī Francijā deficīta likumi, un tad šis process apturējās. Un tad pēdējo gadu laikā 24 valstis ir nonākušas pārmērīga deficīta situācijā, un tagad ir 11 valsts no 16 valstīm, kas neievēro noteikumus, kas ir pieņemti. Uh, Un kas tad šeit notiek? Vai ir kļūdaini šie likumi, vai arī situācija valstīs nav pareiza, kas um, nevar ievērot noteikumus? Es gribētu jums atgādināt šo principu. Varbūt par to mēs varētu rakstīt liberālās ekonomikas rokas grāmatā. Jā, respektē katras valsts specifika. Uh, un katram ir tiesības attīstīt pašam savu ekonomisko stratēģiju. Un es redzu, ka eiro valstis ir ar lielāku parādu nekā tās valsts, kas ir ārpus eirozonas. Un tajā pašā ziņojumā ir arī rakstīts par deficītu budžetu no 2014. gada, tad tr, apmēram 3%. Un mēs varētu uzdot jautājumu, vai tiešām mēs virzamies pareizā virzienā, kāpēc ekonomika nereaģē Vai šeit nevajadzētu runāt par pieauguma trajektoriju, vai šeit nedraudz stagnāt redakcijas perspektīva vai cipari neliek domāt par kaut ko citu. Varbūt vajadzētu domāt par to, ka taupība pieļauj ekonomisko izaugsmi, mums vajadzētu padomāt nopietni par elastīgumu, par to, lai pakta noteikumi tiktu piemēroti elastīgi, jo īpaši publisko investīciju daļā. Vai tagad nav pienācis laiks radīt apstākļus, lai publiskās investīcijas tiešām tiktu uzskaitīts ārpus deficīta procedūras vai procedūra pietiekami atvērta ir tagad vai piedalās uh, valstis visā pilnībā ar investīciju plānošanā? Vai komisija ir ņēmusi vērā šo argumentāciju savu lēmumu? Es, es saprotu, ka piecas minūtes ir dotas jautājumam un atbildē. Es tomēr centīšos pabeigt savu domu vai mēs šeit nesniedzam atbalstu publiskām investīcijām, un vai nevajadzētu orientēt šīs investīcijas uz nacionālo perspektīvu. Es izteikšos īsi. Es varētu tikai apstiprināt, ka šāda atšķirība eksistē, ka Eiropas komisārs to varu teikt, un arī personiski. Uh, mums ir noteikumi, un tie ļauj arī mazināt noteiktu līdzsvaru trūkumu. Un šeit mēs vēršam cīņu pret um, parādiem, publiskiem parādiem, šo pieju atbalsta visi. Un, ja ir parādi, tad ekonomika kļūst vājāka, situācija kļūst trauslāka, un mēs atbalstam elastīgumu, un es arī tos teicu vairākas reizes Ja mēs zaudējam šo elastīgumu, tad mēs arī zaudējam esošo noteikumu spēku. Jā, šeit es piekrītu jums vienā punktā par investīcijām, un pagājušajā nedēļā Junker kungs nāca klajā ar investīciju plānu, un šeit uh, mēs varam tikai atkārtot, ka ir noteikts valstis, kas sniedz savu ieguldījumu šajā plānā. Uh, Un tad, attiecīgi, šo te valstu statistika netiek ņemta vērā parādu kalkulācijā. Tālāk no zaļo grupas, kur tas nav kungs. Paldies! Es gribēju runā, uzdot jautājumu par Spānijas budžetu pārskatīšanu. Šeit ir zināms bažas par 4% deficītu. Uh, Eh, un mēs baidamies nu, par sociālo krīzi un nu, rīcību no Spānijas valdības puses eh, jautājums, eh, ņemot vērā manā valstī esošo ļoti smago sociālo krīzi, kā ir ar atbildības jautājumu, ko jūs domājat, komisār kungs, kā risināt eh, šo situāciju. Eh, šeit ir 17% bezdarbnieku eh, un um, bezdarbnieku skaits sasniedz vairākus miljonus un kādā veidā. Mēs uzskatām, ka šeit ir arī bijusi kļūdaina šī sociālā politika un Un šīs pieprasījums samazināt budžetu par 0,4%, vai tas ir saistīts ar sociālo seku analīzi, vai jūs esat izvērtējuši visu izaugsmi un izaugsmas rādītājs par pēdējiem trim mēnešiem? Vai tiešām esat izvērtējuši visus šos aspektus, ka, jo šeit ir noteikti elastība, kas noteikti būtu jāpiemēro, nevajadzētu obligāti pieprasīt. Uh, izpildīt eh, konkrēti stingras prasības, un jūs eh, esat runājuši arī par fiskālo reformu, kur tiek pamazināts par 9 miljārdiem samazināt ieņēmumus, vai arī tas ir ņemts vērā. Un visbeidzot par plānu, Junker plānu. Man ir precīzs jautājums. Junker kungs eh, teica, ka dalībvalstu ieguldījums būs tāds, ka komisijai būs zinām fleksibilitāte. Vai šeit ir runa par um, kapitāla ieguldīšanu vai arī ņemts vērā obligācijas, Eiropas Investīcija banka obligācijas, jo tas ir arī iespējams risinājums. Jā, paldies vispirms par Spānijas budžetu. Mēs atzīmējam Spāniju kā starp tām valstīm, kur ir risks, ka ir neatbilstība pret pakta normām. Un mēs esam devuši arī noteiktu termiņu koriģēt šo situāciju līdz 2016. gadam. 14. gadā mēs uzskatām, ka deficīts ir zem 0,8% no IKP, un 2015. gadā mēs uzskatām, ka vēl ir jāveic noteikti pasākumi, lai pas, pasniegtu šo ciparu 0,2% no IKP. Tas uh, ir arī Spānijas budžeta projekta. Un mēs vēl joprojām runājam par 4,6%. Debati šeit turpinās. Un Mums ir struktūrālās rekomendācijas. Spānija ir paredzējusi samazināt nodokļus nodarbinātībai. Un līdz ar to tas ietekmēs arī darba spēka izmaksas un veicinās nodarbinātību. Mēs turpinām dialogu ar Spāniju. Uh, Mēs e, skatīsimies, kā attīstās, un vajadzības gadījumā mēs veiksim papildus pasākums, ja būs nepieciešams, lai mēs varētu virzīties pa mūsu rekomendāciju ceļu, sakārtošu situāciju līdz 16. gadam. Mums ir konstruktīvs dialogs, un man šeit nav tāds sajūta, ka šeit ir kāda attiecība krīze starp Spāniju un komisiju. Uh, ka te būtu kaut kas tāds problemātisks par citiem jautājumiem. Cik es zinu, mēs runājam investīciju plānu par kapitālu, bet, bet man vēl ir piecas minūtes papildu. Es domāju par precīzāku informāciju jūsu prezentētajā budžetā. Uh, vai jūs tiešām domājat, ka fiskāla reforma, ko veids eh, šī Spānijas valdība, ka tas tiešām 9, 9 miljārdu eiro ieņēmumu daļā dos? Eh, tas. Te man jāatbild tāpat kā iepriekš. Es nedomāju, ka komisija turējas rokas kaut kādu konkrētu valdību, ved, kur vajag un kur nē. Mums ir kopēji noteikumi, un tad attiecīgi valstis pēc tam uh, definē savus pasākumus un mērus, kā nodrošināt eh, vajadzīgo. Tāpēc es jums nevaru tagad komentēt, vai šī un tā reforma ir pareizākā un kā tā tiek realizēta. No EFDD grupas tālāk runās Marko Vālīkungs. Paldies priekšsēdētāji! komisijas izmantotā metodoloģija, lai kalkulētu IKP, ir izpelnīsies uh, smagu kritiku. Ir nepieciešams arī veikt uh, korekcijas dalībvalstīs dēļ šīs kalkulācijas, koriģējot ekonomiskās pārvaldības noteikumus, tas ietekmē politisko un ekonomisko darba kārtību valstīs. Eh, kā ir ar stimuliem? Šobrīd ir ļoti daudz neskaidrības, ir ļoti daudz ekonomiskās neskaidrības, vai jūs esat rēķinājuši arī izlaides šķirtnī trīs reizes Itālijā šī te izlaide ir koriģēta trīs reizes un citām starptautiskajām organizācijām ir cits viedoklis. Un šeit ir dažāda statistika tieši par produktivitāti un izlaides līmeņiem. Vai jums nešķiet, ka šī metodoloģija ir nedaudz novecojusi? Un vai modernāka mm, metodoloģija liek mainīt viedokli par dalībvalstu budžetu? Kā jau es teicu, metodoloģija ir jāprecizē. Šeit ir arī vairāki dokumentu dokumenti, pie kuriem mēs strādājam, bet atgriežoties pie Itālijas, jo tieši par Itāliju jūs arī vaicājāt, mēs uzskatām, ka Itālijas IKP ir arī tajā grupā, kur ir risks, ka nav atbilstības stabilitātes pakta. Mēs atbalstam šo, visus šos pasākumus uh, no 27. oktobra 0,3% no sākuma bija tagad 0,6% no IKP, Un tas um, atbilst 0,3% punktiem struktūrālo izmaiņu ziņā 2014 ziņā. Zema inflācija, arī palēnināts izaugsmes temps ir problēmas, um, kas uh, liek mums aizdomāties. Itālijā vairākus gadus ilgst uh, recesija, un mēs to ņemam vērā diskusijās ar Itāliju, tad, kad mēs spriešam par eh, Itālijas problēmām, regulēt šo izaugsmes tempu, eh, jo, ja būs palielinājums joprojām, tad eh, būs problēmas. Un šeit ir nedaudz lielāks deficīts par 2,7% un, un tikai struktūrālās bilants neliela uzlabošanās 15. gadā. Fiskālai pasākumi ir arī, ir diezgan maz, arī mazāk par parāda mazināšanas noteikumiem 13. un 15. gadam, kad ir noteikts pārejas periods, bet mēs eh, arī atzīstam, ka panākt visu rādītāju izpildīšanos ir ļoti sarežģīts uzdevums šajos apstākļos. Lūk, tādā garā mēs runājam ar Itāliju. Mēs pārskatīsim šo situāciju 2015. gada martā pēc budžeta likuma pieņemšanas, pēc precizēšanas struktūrālo reformu programmā. Es saprotu un atzīstu, ka šeit varētu būt grūtības, bet komisijas pieejā ir ņemta vērā šo grūtību gamma. Paldies! Paldies! Jūs runājat par struktūrālo deficītu. Vakar runāja Esgap jaunais priekšsēdētājs Kedemākie kungs, un viņš, viņa komentāri ļoti saskanēja ar to, ko jūs teicāt. Mēs to viņa puses arī lūksim, lai viņš sniedz mums datus, jo, acīm redzot, viņš ļoti precīzi arī analizē šīs metodoloģijas struktūrālā deficīta kalkulēšanā. Šeit mūsu metodoloģija ir atšķirīga no citām startautiskām metodoloģijām. Mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie. Uh, šīs tes, tēmas arī mūsu ziņojumos, jo struktūrālais deficīts ir ļoti svarīgs elements stabilitātes un reformu pakā. Bārbara Kapela ir nākamā runātāja. Komisār. Paldies priekšādātāji. Komisāra kungs, dalībvalstis agrāk varēja padoma, eh, padomē izvairīties no sankcijām, izveidojot dažādas apvienības un šādā veidā bloķēt arī dažādus pasākumus. Uh, Ar apgriezto kalcētā vairākumu balsojumu tagad eh, tas vairs nav tik viegli izdarāms. Tas nozīmē, ka sankcijas var arī uh, vieglāk uzlikt. Tas nozīmē, ka komisijai pašlaik ir vieglāk strādāt. Jūs jau to mums arī ļoti labi parādījāt, kā jūs varēsiet to piemērot. Piemēram, jūs paredzēsiet trīs mēnešu termiņu. Uh, um, datu iesniegšanai no valstīm, kas, ir, um, uz, kas tiek uzskatītas par problemātiskām. Taču vienlaicīgi ir jārunā arī par striktāku m, mm, mm, noteikumu interpretāciju. Man jautājums jums šāds, ko jūs saprotat ar šādu striktāku noteikumu interpretāciju, jo īpaši runa par sankcijām, ja tiek pārkāpts stabilitātes un izaugsmas pakts. Otrs jautājums attiecas uz parlamenta lomu Attiecībā uz budžeta un makroekonomisko pārvaldību eh, stabilitātes un um, izaugsmas pakti ietveros, manuprāt, parlamentam nav pietiekami daudz eh, koplēmšanas iespēju. Komisija dod savu novērtējumu un dalību valstīm vajag eh, sniegt savu argumentāciju. Parlaments netiek ņemts vērā. Kaut gan ar sešpaku šī loma tika pastiprināta. Kādu lomu jūs nākotnē saskatāt Eiropas parlamentam? Paldies! Merci de, de, de votre... Lielas paldies par jūsu izklāstu, par eh, to, kā komisija um, vēlas eh, rīkoties eh, tuvākajos mēnešos. Jā, patiešām, pakts ir ticis pārbaudīts. Protams, bija kavēšanās, un to es arī paskaidrošu, kāpēc tā bija, bet mēs esam rīkojušies diezgan strikti. Es domāju, ka mēs esam arī um, rīkojušies padziļināti, un mēs nevē, neesam nekādus kompromisus šeit pieļāvuši attiecībā uz valstīm, kas ir pārkāpušas paktu. Tādas no vienas puses ir jāskatās, vai šie pasākumi ir vai nav veikti 2014. gadā, tāpat arī mēs ļoti precīzi pārbaudījām, vai šīs saistības ir izpildītas. Un, ja šīs saistības nav izpildītas, tad ir jāskatās uz šādiem papildu pasākumiem. Mums ir arī jāskatās uz to, vai struktūra, reformas ir bijušas pietiekamas, lai sasniegtu uh, konkrēto dalību valstu mērķus, un jo īpaši mēs skatījāmies, piemēram, uz Franciju, un mēs skatījāmies arī uz uh, pārējām valstīm. Mēs turpinājām arī diskusijas, un ir skaidrs, ka uh, struktūra reformu kapacitātei ir jābūt pietiekamai, lai tā varētu uh, mainīt ekonomiku, un vienlaicīgi ir jāskatās arī, vai tās ir pietiekami elastīgas un vai var radīt eh, pietiekami lielu izaugsmi. Tātad no vienas puses mums ir jāskatās, lai valsts finanses ir ilgtspējīgas un lai eh, potenciālā izaugsme ir spēcīgāka. Tātad tas attiecas uz turpmākajiem mēnešiem. Uh, Un ņemot vērā rezultātus, ko mēs sasniegsim šajos trīs parametros - efektīva rīcība, struktūra reformas un struktūrāla rīcība, tad mums būs arī jāpieņem attiecīgie lēmumi. Mm, būtu labi, lai mēs nonāktu pie laba progresa. Un, protams, ka mēs varam iet līdz pat sankcijām. Mēs šeit sev pilnīgi neko nelieksim. Komisija pilnībā varēs izpildīt savas pilnvaras. Ja runa par, par parlamenta lomu, tad mēs turpināsim sadarboties pie ekonomiskās pārvaldības, pie sešpasakas un divpakas. Beres skundze jau uh, ir sākusi šo darbu, un mēs mēģināsim to visu uzlabot. Paldies! Tagad tautas partijas grupas ānu referents par ekonomiskās pārvaldības ziņojumu. Estere de Lange. Jā, paldies priekšēdētāji. Es vēlētos arī pateikties komisāram par to, ka viņš man beidzot sniedza atbildi uz jautājumu, ko es uzdevu pirms vairākām nedēļām vai pat mēnešiem. Uzklausīšanā, komisāra kungs, es jums uzdeva jautājumu, un es atsaucos uz dzīvnieku fermu, vai daži dzīvnieki šajā komisijā ir vienlīdzīgāki par citiem. Jūs, protams, to noliedzat, bet liels paldies, ka beidzot sniedzāt man šo atbildi, un šī atbildi ir jā. Jūs eh, šo atbildi sniedzāt atbildot Gulāras kundzei. Jūs teicāt, ka Kopumā visa pārējā informācija no dalībvalstīm bija kārtībā, izņemot Franciju un Itāliju, un tāpēc viņām bija jādod trīs mēnešu pagarinājuma termiņš. Tātad tas apstiprina faktu, ka acīm redzot tiek piemērot atšķirīgi noteikumi mazām valstīm un lielām valstīm. Tagad eh, vēlreiz uzdošu jautājumu, uz ko jūs tā īsti neatbildējāt. Tas ir Ferberkunga jautājums. Kas tad īsti ir atšķirīgs 2014. gadā? Jūs mums sniedzāt tādu pretrunīgu informāciju. Jūs teicāt, ka šī komisija uh, neatšķiras no citām komisijām, ka tā turpina darīt to pašu, ko darīja iepriekšējās. Un tagad jūs sakāt, jā, bet 2014. Eh, gads bija sarežģīts, bija grūti iesniegt datus, tāpēc, ka mainījās komisija. Noteikumi taču ir noteikumi. Komisijas loma ir komisijas loma. Tātad dalību valstīm taču ir vienalga, kura komisija ir pie varas. Dalību valstīm dati ir jāsniedz eh, tāpat. Tātad Jūs teicāt, ka šie dati jums būtu bijuši iesniegti, ja tas būtu 2013. vai 2015. gads, bet 2014. gads ir izņēmums. Kāpēc? Noteikumi taču ir skaidri. Komisijai ir tāda pati loma kā iepriekšējai komisijai. Tātad tas, ko jūs sakāt, īstenībā ir diezgan pretrunīgi. Mēs redzam, ka pastāv atšķirības attieksmē pret eh, dalību valstīm, un, manuprāt, Tas mums visiem ir uztraucoši. Uzskatu, ka tā arī ir. Gribēju to tāpēc uzsvērt. Jā, jums varbūt eh, nepatīk tas, ka man patīk izteikties skaidri, bet gribu pateikties komisijai, ka beidzot saņēmu skaidru atbildi uz jautājumu, ko uzdevu pirms vairākām nedēļām. Domāju, ka šī atbilde ir ārkārtīgi eh, neapmierinoša. Tas, ko jūs teicāt par ekonomiskās pārvaldības ietvaru, Jūs burtiski minējāt, ka vai nu tas darbojas labi, vai arī mums vienkārši nebija pietiekami daudz laika to izvērtēt. Daži noteikumi ir uh, neizskatīti, tāpēc, ka ekonomiskā situācija ir tāda neparasta. Varu šeit citēt Van Rompēju, jūs teicāt, ka eiro eksistenciālā krīze ir beigusies, vai tas nozīmē, ka esam atgriezušies normālā ekonomiskā situācijā? Par to, protams, var diskutēt bet varbūt ir pat interesantāk paskatīties, kā šī ekonomiskā pārvaldība darbojas parastos um, ekonomiskos apstākļos, nevis krīzē. Krīzes situācijā mums bija tāda ārkārtas sajūta, un mēs uh, visi sadarbojāmies, un tas mums arī ļāva izveidot šo ietveru. Tātad mums ir jāapskatās, kā tas darbojas normālos ekonomiskos apstākļos. Diemžēl jūs iztērēsiet visu laiku un nevarēsiet atbildēt ja jūs izmantosiet visu atvēlēto laiku, jūs nesaņemsiet atbildi. Labi, es pasteikšos, bet uh, ir lietas, kas ir jāpasaka. Par pārskatu, vai mums nebūtu vajadzīga skaidra padziļinātas sešpakas un divpakas analīze, un tur arī ir jāliek liel, galvenais uzsvers. Attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas faktu, tad tas jau ir šis galvenais punkts, to minēja Dragī. Elastīgums īsnībā neļauj ieviest kārtību šeit parlamentāriem dalībvalstīs, un tas radīs neusticēšanās krīzi. Trīs jautājumi par elastīgumu. Kādu elastīgumu jūs jau esat izmantojuši šajā piemērā par Itāliju un Franciju? Es pieļauju, ka elastīgums ir izmantots, ja jūs neizmantojat pamatnoteikumus. Un vai jūs uzskatāt, ka ir vēl vajadzīgs elastīgums? Otrs jautājums Es došu vārdus reiz nākamajam runātājiem. Jūs te izte, uzstājāties ar runu. Jēzus, nu. Listen, okay, two then... minutes for the question and three for the answer. You... Divas minūtes jautājumam un trīs minūtes atbildēji. Jūs uz, te uzstājāties ar runu, tā bija ļoti interesanta. Nākamais runātājs Pervanča Beresa. Varbūt jūs varat atbildēt kopā uz vairākiem jautājumiem. Pēreses kundze, man ir ļoti precīzs jautājums. Tad, kad mēs mēģinām sasaistīt eh, šīs eh, debates, pašreizējās debates un debates par izaugsmi, ir skaidrs, ka komisija vēlas uh, runāt par izaugsmi tādā inteliģentākā veidā, vismaz tā jūs mēģinājāt to argumentēt. Īsti nezinu, vai tas jums ir izdevies. Uh, Šajos apstākļos kādā veidā mēs varētu izmantot šo tekstu, ko jūs esat mums iesnieguši? Kā mēs varētu koriģēt šos ekonomiskās pārvaldības elementus, kas vēl ir tādā kā embrijas stāvoklī, pat eh, ņemot vērā visu šo pakoti, kas ir mūsu rīcībā? Attiecībā uz šo noteikumu piemērošanu pašlaik Ferēras kundze, jūs uzdevāt eh, jautājumu par pašreizējo tekstu, un kas eh, ļauj mums šādos neparastos apstākļos piešķirt eh, papildu laiku dalību valstīm, uz ko jau norādīja arī iepriekšējā runātāja. Tad, kad jūs runājāt par plānu, ko jūs vēlaties izmantot attiecībā uz šo elastīgumu, jūs pieminējāt ārkārtas ekonomiskos apstākļus. Es domāju, ka mums vajadzētu iet vēl tālāk, mums vajadzētu izvērtēt eh, šī eh, izaugsmas pārskata iespējas. Pirmkārtām ir jārunā par šo uh, kalendāru, par laika grafiku, kā to padarīt efektīvāku. Jūs jau to pieminējāt savā ievadrunā. Un mums vajadzētu arī paskatīties uz uh, to, ko minēja, piemēram, vakar statistikas padomes eh, vadītājs, kur mums vajadzētu skatīt tātad potenciālo izaugsmi. Šodien jūs runājāt par sešpaku un par divpaku, un jūs minējāt, ka pašlaik mēs neesam eh, šos instrumentus pārbaudījuši parastos ekonomiskos apstākļos, bet šie noteikumi tika radīti tādos spriedzes apstākļos, un, manuprāt, mēs īsti nevaram pietiekami labi vadīt eh, šādu krīzes situāciju. Īstenībā tas komisija teikt ir ļāvis izmantot jaunu rīku šo investīciju plānu. Jūs teicāt, ka izvērtējums ir īss faktisks izvērtējums. Es domāju, ka tas ir diezgan atbilstošs izvērtējums attiecībā uz šo paku. Mm. Bet varbūt komisijai tagad uh, vajadzētu gaidīt vienkārši labas idejas no parlamenta un labo gribu no padomas puses. Uh, Peres skundze, es tomēr veltīšu kādu pusminūti atbildēji, uh, ko uzdeva iepriekšējā runātāja. Nu, patiešām būs grūti, ja katrs uh, uzdos jautājumu 5 minūtes ilgi, un uh, mums būs uh, atbildē laiks tikai pusminūte. Nē, nē, mēs uh, neesam šeit izgudrojuši neko jaunu. Tas viss ir ticis darīts Eirogrupas ietveros. Es nevēlos arī šeit apvainot iepriekšējo komisiju. Komisija veica savu darbu, un arī Katainina kungs ir pieņēmis lēmumu, un viņš ir pateicis, ka šie budžeti ir pietiekami atbilstoši. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgas padzinātas sarunas ar iesaistītajām valdībām, Un tuvākajos nedēļās mums vajadzēs pieņemt ļoti svarīgus lēmumus. Tas arī ļoti labi izskaidro šo viena mēneša papildu termiņu. Tās nav nekādas sankcijas, tas ir vienkārši veids, kā mēs varēsim uh, pieņemt lēmumus par iespējamām sankcijām. Tātad komisija rīkojas uh, pilnībā koleģiāli. Šeit uh, nav runa par kaut kādu šķelšanos. Šeit nav arī runa par to, ka cilvēkiem būtu atšķirīgi politiski viedokļi. Mēs strādājam kopā, Dombrovskungs un es un arī pārējie. Berešas kundze, komisija, protams, nevar komentēt iepriekšējās komisijas darbu. Tātad mēs nosakām savus mērķus stabilitātes un izaugsmas pakta ietveros, un mēs šo paktu nekādā veidā nevēlamies eh, mainīt. Par ārkārtas apstākļiem. Eh, šādi jautājumi uzdeva Ferēras kundze. Mums ir vajadzīgi uzlabojumi aprēķina metodoloģijā un eh, konkrētas situācijas izskatīšanā. Attiecībā uz deficīta aprēķiniem pašlaik tiek izmantotas divas metodes, un tās nedod pilnīgi vienādus rezultātus. Protams, ka ir jāveic arī statistikas darbs. Attiecībā uz pārējo mēs kolektīvi uh, pieņemam lēmumus, un mēs kopā ar Dombrovsko kungu saprotam, ka pašlaik situācija Eirozonā uh, vēl nav pietiekami laba. Delangis kundze arī uh, par to pašu runāju kā jūs, Pereses kundze. Esmu ticies ar jums abām divām, un komisijas pieeja ir divu etapu pieeja. Mēs sākam ar tādu ļoti faktisku analīzi, mēs skatāmies uz iesniegtajiem ziņojumiem, taču mēs esam arī atvērti un nākotnē varēsim izvēlēties tādu uh, vispārīgāku pieeju, kur uh, Uh, varēs tikt iesaistīts arī parlaments. Mēs labprāt sadarbosimies ar referentiem un ēnu referentiem, lai nodrošinātu šādu konkrētu pieju konkrētiem jautājumiem. Liels paldies, Rozatīkungs. Paldies, priekšādātāji. Paldies, komisāra kungs. Sākumā es gribētu sākt ar tādu īsu komentāru par Gulāras kundzes jautājumu un arī Delangas kundzes jautājumu. Domāju, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mums vajadzētu izvairīties no situācijas, kur komisija piemēro dubult standartus. Mēs gribam izteikties pavisam skaidri par kritērijiem, kādus jūs piemērojāt, pieņemot lēmumu par galīgā izvērtējuma atlikšanu trīs valstīm. Vai pietiek ar to, ka dalībvalsts vienkārši neiesniedz visu vajadzīgo informāciju par saviem budžeta projektiem, lai dalībvalsts iegūtu tiesības uz papildu termiņu, vai arī jūs izmantojāt citus kritērijus? Mēs gribējām vienkārši uh, saprast, lai šeit nebūtu nekādu šaubu par procedūru. Un vēl viens svarīgs komponents ekonomiskās pārvaldības sistēmā Tas attiecas uz vienu no stabilitātes, koordinācijas un pārvaldības uh, līguma punktiem. Fiskālajā šajā, šī līguma daļā viens no noteikumiem uzliek pienākumu dalībvalstīm īstenot korekciju mehānismus nacionālajā uh, tiesību ietverā, tā lai dalībvalstis varētu ievērot fiskālos noteikumus jo īpaši, ja runa par korekcijas mehānismiem, ja rodas pārliecīgs deficīts. Lūk, šāds jautājums, kā jūs izvērtējat šī mehānisma darbu, jo tas eh, ir spēkā jau kopš pagājušā gada, un kā jūs vērtējat šī mehānisma efektivitāti? Varbūt jūs varētu mums pastāstīt arī par šī mehānisma īstenošanas stadiju visās dalībvalstīs, uz kurām tas attiecas. Paldies! Paldies par uh, šī uh, jautājuma formulēšanu, jo es gribētu patiešām skaidri un precīzi izteikties attiecībā uz uh, mūsu lēmumu un tā jēgu. Mēs šeit nerunājam par kavējumu, par papildu termiņu. Mēs šeit tātad runājam par papildu laiku, kas tika dots, lai varētu precīzāk izanalizēt trīs parametrus. Tātad, vai šie pasākumi ir tikuši veikti 2014. gadā, nākamais, vai struktūra reformas 2015. gadam ir pietiekamas, un treškārt, vai struktūra reformas ļaus izmainīt izaugsmas rādītājus uh, konkrētajā valstī, kas uh, ir tiesīga uz šādu papildu laiku dialogam. Tad tas attiecas uz komisijas darbu, tas attiecas uz uh, mm, vicepriekšādātāja Katainen darbu, un, protams, mēs skatījāmies arī uh, uz to, kas notika Barozu laikā. Priekšsēdētājs Junkers, kas ir ievēlētais priekšsēdētājs, to visu ņēma svērā. Es gribēju norādīt, ka ir kāds punkts, kas ir tāds mazliet komplicētāks, un to atzīst arī Valdis Dombrovskis. Pirmkārt, mums ir jākoncentrējas uz to, vai mums ir jānosūta atpakaļ budžeta projekts par patiešām smagu neatbilstību, un Katēna kungs ļoti skaidri noteica, ka nē, šādā veidā mēs nerīkosimies, un mums ir vajadzīgi arī citi pasākumi, tātad eh, komisijai vajadzēs eh, dot iespēju m, mm, pieņemt lēmumus. Nākamgad uh, Dombrovskungs un es sāksim šo darbu jau daudz ātrāk, jau sākot no septembra. Šādā veidā mēs varētu šajā dialogā jau uh, nonākt pie daudz skaidrākiem un striktākiem secinājumiem. Nav nekādu dubult mehānismu, dubult standartu vai uh, divu ātrumu Eiropas. Es gribētu norādīt, ka šie lēmumi, kas tiks, pieņemsi, tiks pieņemti martā, būs pietiekami labi argumentēti. Un mēs uh, ņemsim vērā visus šos parametrus šeit, nekas netiks izslēgts. Šīs diskusijas starp mums eh, noteikti novedīs pie pietiekami skaidriem secinājumiem. Šeit nav runa par to, ka mēs izturamies pielaidīgāk pret kādu no valstīm. Mums ir vajadzīgi pietiekami objektīvi lēmumi, un šiem lēmumiem ir jābalstās uz inteliģentiem spriedumiem, un cerams, ka šādā veidā mēs eh, nonāksim pie vislabākās situācijas. Bet eh, sankcijas jau nav nekāds galīgs lēmums. Sankcijām ir jātiek pieņemtām un tās ir jāuzliek, ja pārkāpumi ir pietiekami smagi un ja pakta ticamība var tikt apšaubīta. Taču es uzskatu, ka vienmēr ir daudz labāk uh, nonākt pie tādiem pašiem rezultātiem dialoga rez uh, ceļā. Tas noteikti ir daudz labāk nekā sankcijas, kas uh, kopumā ir negatīvs pasākums. Un tagad vēlreiz atkārtošu to, ko jau esmu minējis. Tātad viss taks tiek ņemts vērā mūsu mm, diskusijās un pārdomās par ekonomisko pārvaldību. Tieši tāpēc es eh, pašlaik vēl neizteikšu tādu galīgu lēmumu. Domāju, ka, ja es tagad izteikšu kaut kādu galīgu lēmumu, tad tas būs tāds pāragrs. Paldies, Udo Bulmans. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Herr Vorsitzende, Herr Kommissar. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Es vēlētos eh, izteikt novērojumus un uzdot jautājumu. Novērojums ir šāds. Es uzskatu, ka Eiropa mm, saskaras ar divām problēmu grupām. No vienas puses tie ir ideologi. Tie ir tie, kas, eh, neskatoties uz eh, ekonomisko realitāti, neskatoties uz to, vai līst, vai sniegu, vai spīd, saules spīd, vēlas uh, uzspiest uz saviem principiem. Vienmēr uh, atbild ir vienotā pati. Budžets ir jāsaīsina, neskatoties uz to, kāds ir, tam ir ekonomiskais pamats. Šādi ideologi ir gan manā valstī, gan arī citās valstīs, arī jūsu ģenerāldirektorātā komisijā noteikti tādi ir. Uh, Tāpat arī ir tie, kas eh, Portugālē un citur eh, ar trojkas lēmumiem ir nodarījuši daudz ļauna, piemēram, saīsinājuši investīcijas. Un tad ir tādi, kas eh, vēlas vienmēr darīt kaut ko citu, kas saka, ka tagad ir iekšējais tirgus ar 28 dalībvalstīm, bet neskatoties uz to, viss ir jāpatur tieši tāpat, kā agrāk tas ir bijis konkrētajā valstī. Tā kā pastāv šīs divas problēmu grupas, tāpēc arī pieauga jaunais labējais radikālisms Eiropā. Un tagad jautājums, kāpēc mēs nesniedzam atbalstu jūsu dienestiem un kāpēc mēs uh, neatgriežamies pie uh, vecās labās matemātikas, pie skaitļu nepielūdzamības. Kāpēc nevarētu mēs pavisam īsā laikā uh, sagatavot pētījumu? Mēs to būtu varējuši izdarīt līdz martam, līdz pavasara samitam. Mēs varētu paskatīties, teiksim, uz ekonomiskajiem datiem. Mēs varētu paskatīties uz katras valsts attīstības ceļu. Varētu katra valsts par konkrētu procentu vairāk investēt Eiropas Savienībā, un tad mēs varētu aprēķināt kopējo ietekmi. Pēc tam tātad mēs paskatāmies, kas notiek, ja valstis investē mazliet vairāk, un tad tiek veikta struktūra reformas, kā mēs esam to apņēmušies darīt 2020 ietveros. Uh, Un tad mēs paskatāmies uz trešo punktu, status quo. Ja pilnīgi nekas netiek darīts, nav nekāda Junkara plāna, nav nekādu investīciju no dalību valstu puses, un tad mēs paskatāmies uz uh, paredzēto parādu stāvokli dalību valstī. Un tad mēs zinātu, par ko mēs šeit runājam. Mēs zinātu, kā mums vajag rīkoties ar noteikumiem, ar mūsu principiem un ideoloģiju, tā lai Eiropa atkal varētu uh, nodrošināt sev izaugsmi tādā saprātīgā deficītu ietverā, bet tad labākā nodarbinātības situācijā. Es domāju, ka komisija ir pietiekami daudz resursu, lai veiktu šādu pētījumu, tad mums būtu arī jauns pamats sarunām 2015. gada pavasarī. Je, je ne peux pas euh, ici exprimer de préférence. Nu, nevaru šeit paust kaut kādas ideoloģiskas um, idejas, kas man patīk labāk, kas ne. Uh, To mēs nedarām. Un ģenerāldirektors, par ko es esmu atbildīgs, tad atdeigā ECFIN makroekonomiskos pētījumus veids visplašākajā mērogā, tiek izteikts visdažādākās hipotēzes. Tāpēc jūsu priekšlikums pilnīgi noteikti jau ir ņemts vērā. Lielas paldies, nākamais runātājs Alans Lamasūrs. Priekšādātāji, paldies! Paldies, komisāra kungs! Es dzirdēju, komisāra kungs, ko jūs teicāt, atbildot uz virkni jautājumu par dažādām attieksmēm, jeb risku, ka šāda attieksme varētu rasties. Nu, man arī tāda personīgas rakstura problēma. Pirms 11 gadiem sistēma, ko mēs toreiz saucām par māstriktas kritērijiem, un ko šobrīd uzskatām par, pārs, nu, par pārāk striktiem, eh, izgāzās ar, ar pompu tika toreiz atrasts politisks risinājums, nu, ko varbūt pietiek pārāk radoši interpretē arī, un valstis netiks san pakļauts sankcijām. Kopš tā laika atkal esam pievērsušies disciplīnai, atkal tiek runāts par sankcijām, atkal lūk, ir šis Eiropas pusgads un tā tālāk. Bet man bail, ka tie politiskie šķēršļi, ko mēs saksta, ar ko sastapamies pirms 11 gadiem, joprojām pastāv. Un mēs atkal sastopamies ar tieši tādu pašu parādību, respektīvi, ka valsts, šajā gadījumā valsts ir pārāk liela, lai ļautu tā izgāzties, un šajā gadījumā pārāk liela, lai viņu kauninātu. Mēs varējām kaunināt īriju, varējām, eh, nu, visas kaunināt, tos starp pat Spāniju, kā jau teica kolēģis Urtasuns, bet tikko sāk runāt par Itāliju un lielākām valstīm, tad tās valsts ir jau pārāk lielas, lai kauninātu. Un tam vairs nav nekādas saistības ar Eiropas stabilitātes mekanismu. Trīs lielākās Eirozonas valstis - Francija, Itālija un Vācija - nekad netiks pakļauts sankcijām. Un tad mēs riskējam nonākt situācijā, kur faktiski tieši tāpēc, ka mēs baidāmies, uh, Um, šādi satracināt tirgu, nu, jo, lūk, Grieķijā redzējām, kā tas notika ar šiem 8%, bet tad pēkšņi, ja pēkšņi šie tirgi satrakotos attiecībā uz lielajām valstīm, tad atkal visa situācija Eiropā tiktu apdraudēta. Un tāpēc mēs baidos, ka nonāksim situācijā ar vienkārši šokējošu nevienlīdzīgu attieksmi. Jo no vienas puses, lūk, būs šādas valstis ar ekonomisku varu un, pala, un spēku un tā tālāk, un tām sankcijas neuzliks, bet savukārt eh, vidējā termiņā tas varētu komprom, kompromitēt visu sistēmu. Paldies, Lamsur kungs! Te nu man tomēr jums jāsaka uzreiz, pavisam godīgi, ka šīs, šī dienas situācija nav nekādā veidā salīdzinājuma ar 2004. gada situāciju. Komisijas uzdevums ir vienkārši nodrošināt noteikumu atbildību, un es jums izskaidroju, e, nu, ka mēs vienkārši dodam pāris mēnešus. Nebūs tā, ka sankcijas netiks noteikts, ja netiks konstatēti pārkāpumi. Es vienkārši vēlos, lai reformas nestu rezultātus. Un, ja tas tā nebūs, tad komisija uzņemsies atbildību un rīkosies jo nebūtu loģiski pakļauties šāda veida principam, lūk, ka pārāk liels, lai pār, valsts ir pārāk liela, lai viņu kauninātu vai pakļaut sankcijām. Nē, bet vēl tāda neliela pretruna tajā, ko jūs teicāt. Jo, ja tikstu noteikta, noteiktas sankcijas un tam būtu dramatiskas seks uz uh, Eh, tirgu un eirozonu kopumā, tad, protams, tad tādā gadījumā jādomā par to, kas notiek ar šiem mehānismiem. Es nepiekrītu šādai it kā domu gājienam, bet. Nu, par sekām pilnīgi noteikti ir jādomā. Otrām kārtām pastāv paradoks. Kopš savas uzklausīšanas tiek runāts, un dažas par tās, ko jūs, daž, dažas no tām ir arī tā valsts, ko jūs Eh, labi zināt, tiek apspriest un apspriest. Un mēs, jūs zinat, ka mēs esam daudz striktāki pret Franciju, Itāliju un Bēļģiju nekā pret citām. Ir septiņas, nevis tikai trīs valstis, kurās pastāv risks būs ne, par neatbilstību, bet tikai triju valstu gadījumā mēs noteicām šādu papildus termiņu martā. Tas ir tāda, eh, nu, steidzamības kārta pilnīgi šīm trim valstīm. Un, nu, jāsaka, tas būs tāds patiesības mirklis. Tas tur nebūs vairs nekādas iecietības un, un acu pievēršanas. Nē, es ļoti labi saprotu, ka mēs, mums jānodrošina to, ka šim paktam ir uzticamība, komisijai ir, mm, tiek saglabāta reputācija un arī, protams, arī komisāriem Dambrauskungam. Un man ir jāspēj būt tādiem, kuram var uz, kuriem var uzticēties, kuru vārdam var ticēt. Mēs uzņemsimies savu atbildību. Paldies, tur priekšādātājs tālāk Alfreds Sants. Priekšādātāji, paldies, komisārkungs. No vienas puses tiek apgalvots, ka Eiropai vajadzētu atsākt klimata investi uzlabot investīciju klimatu gan valstiskās, gan privātā sektorā. Tāpat laikā gan divu dokumentu, gan sešu dokumentu pakotnē ir iekļauti noteikumi, kas paredz budžeta deficīta ierobežošanu un tā tālāk. Tā, tas viss notiek situācijā, kad valsts konti faktiski jau tiek, eh, nu, skaidrs naudas pamatiem eh, pārvaldīti, ne, netiek veikt nekādu uzkrāju, uzkrājumi. Faktiski līdzsvars tiek panāks vienkārši samazinot pašreizējos izdevumus. Tāpēc šī divu dokumentu, sešu dokumentu pakotne politiski, iet pretrunā politiski, politikas prioritātēm par ekonomikas izaugsmas veicināšanu. Ko darīt šās lietas labā? Otrais jautājums par valstīm paredzētajām rekomendācijām un pamatnostādnēm, ko izstādās komisija rēģējot uz budžeta projektiem, ko iesniegs dalību valstu valdības. Mēs ļoti zinām, kāda ir tehniskie kriteriji, kas jāizmanto komisijai secinājumu veikšanā. Un tomēr tajā brīdī, kad tiks veiks novērtējums, protams, būs arī zināmi subjektīvi faktori, kas uzpeldēs. Un tāpēc parādās jautājums, vai pozīcija, ko ieņems Eiropas komisija, atspoguļos um, Eirozonas kā tādas kopējās intereses, jeb tik tikai tā, tomēr konkrētās valsts intereses. Varētu, protams, uzskatīt, ka šie mērķi ilgtermiņā varbūt saplē, saplūst, bet tuvākā termiņā varbūt nē. Kur ir šis līdzsvars starp nacionālajām interesēm, tā kā tās izvērtē konkrētās dalībvalsts valdībās, un eirozonas kā tādas interesēm, ko savukārt, nu, visdrīzāk pārstāv tad komisija. Tā, protams, ir tā pretruna, par ko tiek runāts šobrīd Itālijas, Francijas gadījumā, bet tas attiec arī uz citām valstīm. Uh, Zonda, um, I, I, I frankly see no. Santakungs, es atklāt sakot, uh, neredzu nekādu pretrunu starp noteikumu īstenošanu un investīciju plānu. Tieši tā kā Beres kundze pirms pāris minūtēm teica, mēs centāmies kopā ar Valdi Dombrovski un Marianu Taisenu likt jums priekšā ikgadējo gadu pārskatu, kā tādu globālu raksturu pieeju, kuros, kurā ir trīs komponentes Pirmām kārtām fiskālā konsolidācija, kas, protams, jāturpina, otrām kārtām struktūra reformas, kas ir jāizseno, un trešām kārtām, un tas ir jaunākais elements, ir šis investīcija plāns. Tie visi elementi viens otru papildina, un ir ārkārtīgi svarīgi turpināt fiskālo konsolidāciju, nenoliedzami var tikai vienīgi vēlreiz atkārtot ka deficīta pieaugums un parādu pieaugums nenāks par labu ekonomikai neviens tiešām nevar atteikt, ka, e, ka tas var nākt kaut kādā veidā par labu. Un ka tādā gadījumā var ekspektēt, nu, gaidīt, ka valsts investēs vairāk. Nē, plāni ir jāturpina. Ir jāveido arī attiecīgi fonds, kura pamatā tad ir kaut kāda veida garantijas no Eiropas budžeta un atsevišķi īstenošanas pasākuma attiecībā uz kapitālu no nu, EIB. Plus. Uh, un beigu beigās papildus ieguldījumu arī no pašām dalību valstīm. Kas tad netiks iekļauti valsts deficīta aprēķinos šo konkrēto valstu gadījumā? Lūk, tāda ir šī vispārējā pieeja, un es domāju, ka tā ir labāka, uzlabota pieeja. Tieši tāpēc, ka tā ir daudz um, saskaņotāka, saprat, un ņem vērā visus aspektus, meklējot risinājumu uh, Un ņemot vērā mūsu vēlmi izkļūt taču no šīs krīzes, kur ne, tagad ņemam vērā šo zemo inflāciju, zemo izaugsmu un tā tālāk. Pašreizā situācija nav mūsu pilsoņiem pieņemama. Attiecībos jūsu otru jautājumu atkārtošu vēlreiz. ka mūsu uh, Eh, atzinumos par budžetu projektiem un makroekonomiskās nelīdzvarotības procedūru mēs izvērtēsim šo relatīvo situāciju starp kreditoriem un parādniekiem un debitoriem. Un korekcijas, protams, būs jāveic abām pusēm, tā lai būtu daudz saskaņotāka ekonomikas politika. Turklāt atsevišķās valstīs būs vajadzīgs pārliecināties arī par to, kā fiskālo kapacitāti iespējams izmantot, lai veicinātu investīcijas gan valsts, gan privātajā sektorā. Paldies! Liels paldies, turpina priekšsādātājs. Tagad pēdējais runātājs Gunārs Hokmarks. Priekšsādātāji, paldies, paldies komisāru kungam. Diskusijas jau ļoti daudz šobrīd norisinās tieši par šiem deficītiem, un es zinu, ka pastāv šeit zinām neatbilstība. Ir tādi, kas saka, ka Mēs runājam par doktrīnas politiķiem, pretēji pragmatiskiem politiķiem, bet es domāju, ka mēs aizmirstam pa vidu tam visam realitāte. Tad, kad mēs padarījām stabilitātes paktu daudz vaļīgāku un ļāvām Vācijai un Francijai pieļaut deficītu, um, kad mēs izraisījām šīs, dažas no šīm problēmām, kas vēlāk samilza. Toreiz valdībām bija ilgi deficīti, un tad beidzās nauda. Un tad uzsākās taupības pasākumi. Konsolidētie budžeti nav noveduši pie taupības, nē, deficīta politikas noveda pie šiem uh, taupības pasākumiem. Tā rezultātā ekonomika stagnēja, radās bezdarbs, Un tāpēc mēs šodien redzam, ka šis ekstrēmisms, kas pieņems spēkos, arī ir tam sekas. Tas ir tieši tajās valstīs, kur ar vienu pieaug deficīts. Un tāpēc gribu jums vaicāt, jo tas, protams, ir saistīts ar stabilitātes pakta reputāciju. Ko jūs domājat par deficītu? Daudzi šeit un daudz kur arī citur saka, ka lūk, vajadzētu saglabāt deficītu, cerot, ka tas stimulēs kaut kādā veidā tautsēmniecību. Bet, ja deficītam būtu tāda ietekme, tad taču tās valsts, kam ir lielākie deficīti, tagad mm, augtu zibens ātrumā ekonomikas ziņā un stabili viņā, tajās pieaugt arī nodarbinātība. Ko jūs domājat par šo visu? Jo iemesls, kāpēc mēs vispār izstrādājam stabilitātes paktu, protams, bija, lai kontrolētu to, ko da, lielākais vairākums no mums uzskata tomēr par negatīvu parādību. Tādu parādību, kas apdraud nodarbinātību, uzņēmējdarbību, darba vietu skaitu un izaugsmi. Tāpēc vaicājums. jums Ko jūs domājat par to? Tas kaut galā ir svalīgi, svarīgi mūsu reputācijai. Kā jūs analizējat deficītu kā tādu? Vai jūs esat no tiem, kas uzskata, ka uz vēlāku laiku pārliktas politikas deficīta samazināšanai var palīdzēt valstīm nodrošināt izahoksmi? Ko tās nav piedzīvojušas nu jau tik ilgi? Jeb jūs, piedzi, jeb jūs esat pie tiem, kas uzskata, ka deficīti ir problēma ekonomikā. Un pēdējais jautājums. Ja nav, netiek noteikti nekāda soda tajos gadījumos, kad šādos ilgākos termiņos uh, pastāv deficīts, jo jau redzējām, ka nekādas reakcijas nav bijis ilgāt, ilgu laiku, un vai jūs uzskatāt, ka soda trūkums varētu izraisīt tālāku kaitējumu stabilitātes e, pakta reputācijai? Jo stabilitātes pakta reputācija taču mums palīdz visiem tā ir tik ļoti svarīga tajā brīdī, kad nodarbojamies ar kreditēšanu un investīcijām. Tātad, kā jūs skatāties uz deficītu un ko jūs domājat par šī paktu reputāciju? Paldies, Hokmār kungs, turpina komisārs. Es varu šeit nu tikai atkārtot to vēsti, ko teicu jau no paša sākuma, kopš aizsākā šī diskusija un pat vēl pirms tam. Pirmām kārtām Komisija neievēro nevienu ne vai otru doktrīnu, bet ievēro noteikumus un rīkojas pragmatiski. Tas ir tas, ko cenšamies darīt. Bet būsim, protams, ļoti savā starpā atklāti. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka ir deficīts jāsamazina. Es patiešām tam ticu. Es uzskatu, ka deficīts un parādi nav nu, konkurētspējīgas ekonomikas pamatos. Uh, Es uzskatu, ka tie ir konkrēti spējīgas ekonomikas ienaidnieki, un es uzskatu, ka tad, kad ekonomikā ir vairāk deficīta un parādu, tad ekonomika ir daudz vi, vi, vājāka, un līdzekļi, kas tiek izmantot parādu atmaksai, tiek ek, zūd pašai ekonomikai. Es zinu, ka atsevišķās valstīs e, ir šāda veida centieni izmantot deficītu, bet ar to nepietiek, nē, ir vajadzīgi daudz spēcīgāki un stiprāki rezultāti. Mēs nenodarbojamies šeit tikai ar kaut kādu pasākumu politiku pārējumu pārvietošanu uz vēlāku laiku. Nē, tikai trīs papildus mēneši, lai precīzi izpētītu situāciju trijās konkrētās valstīs. Tas arī viss. Tas ir tas arī, ko darīsim un e, nekādā veidā nebūsim iecietīgi pret šīm valstīm, ja tās ne, neuzrādīs rezultātus. Un tālāk par šo stabilitātes paktu. Nu te man ir jāsaka jums, ka mana personīgā pārliecība ir tāda, ko mēģināšu arī piemērot dzīvē, respektīvi, kas tad ir Eiropas Savienības gūtais progress uh, un solis uz priekšu tālākas reformas, lai samazinātu deficītu un uzlabotu ekonomikas konkurētspēju. Ja varēsim no sankcijām izvairīties, tad, un šādu rezultātu gūt, tad, protams, tā arī darīsim. Tas vienmēr ir labāk. Bet, ja būs nepieciešams tomēr pieņemt piemērot sankcijas, to starp noteikt sodus, tāpēc, ka dialoga kontekstā tas būs nepieciešams, jo nebūs bijuši pietiekami centieni, nu tad tādā gadījumā tā arī darīsim. Tā tas būs, un tāda būs tā pieeja, ko mēs, es un Valdis Dombrovskis piemērosim. Tad es gribētu tikai jautāt, kāds, kādiem šie dialoga rezultāti līdz šim pēdējos, attiecībos pēdējiem diviem, trim gadiem. Ja šie dialogi būtu bijuši ar tādiem konkrētiem taustāmiem secinājumiem, tad mums nebūtu bijis jādod šis papildus laiks trīs mēneši. Ja mums būtu bijusi šobrīd jau pārliecība, ka sankcijas ir vajadzīgas, mēs tās būtu jau noteikuši. Bet tā kā mēs nebijām simtprocentīgi pārliecināti, ka ir izpildīti tie nosacījumi, pie kuriem jāiestājas sankciju brīdim, es domāju, mēs tāpēc arī devām šo šos papildu lai, papildus laiku. Paldies komisāram Moskovīsī. Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Domāju, ka šī diskusija bija ārkārtīgi interesanta, dzīvīga un arī visnotaļ liederīga. Man radies tāds iespējas, ka komisija, faktiski komisija ir pat aizteikusies šai komitejai priekšā, lai rastu kopējus pamatus stratēģijas veidošanā, un es domāju, ka šai komitejai vajadzētu turpināt strādāt un arī savā starpā par daudziem no šiem jautājumiem runāt, runāt par šo dialogu, varbūt pamatojoties uz konkrētiem faktiem. Tas jāatceras. Un viens no tādiem faktiem ir tāds, ka mēs tīri juridiski neesam tā pašā situācijā, kas, ir, 2000, kas bija 2006. gadā, pateicoties šim parlamentam. Kur ir Delangas kungs? Vortmans Kols ziņojums bija tas ziņojums, ar kuru ieviesam stabilitātes paktu piekto pānta interpretāciju. Un tur tiek prasīts, ka tiek ņemti vērā atsevišķi konkrēti ārkārtas apstākļi un struktūra reformas. Un mūsu priekšgājēji nekonkretizēja, ar kādu procedūru eh, budžeta ietekme vai struktūra reformas var tikt eh, aplēstas. Un kad tas ir par daudz, kad ir par maz, lai to uzskatītu par šādiem attaisnojušiem apstākļiem. Tas ir komisijas uzdevums, jaunās komisijas uzdevums. Viņai jāpabeidz iepriekš nepabeigtais darbs. Iepriekšējā komitejā Bortmanas Korla ziņojumā tieši tas aizsākās. Šāds noteikums 2006. gadā nemaz nepastāvēja, un tāpēc ļoti grūti salīdzināt šīs situācijas, ņemot vairāk arī juridiskie pamati ir tik atšķirīgi. Un vēl viens faktisks punkts ir tāds, Eh, ka mums jāatceras, ka septiņas valstis tika uzskatīts par tādas, kurās pastāv risks par neatbilstību. Un no tām trijām eh, noteikts tāds status, ka potenciāli ir vajadzīgs spērt tālākus soļus. Paradoxālā kārtā, eh, nu, šīs trīs valsts, protams, varētu eh, strīdēties, ka tās nav sliktākas par pārējām četrām valstīm, kam šāda veida papildus normas nav noteikts. Bet katrā ziņā tas tagad ir papildus novērošanas periods. Esam iegājuši jaunā tālākas darbības posmā. Domāju, ka mums ir vajadzīgas diskusijas pašiem savā starpā, pamatojoties uz informāciju un novērojumiem, ko izteica komisārs, un, protams, pamatojoties uz jauno makroekonomisku stratēģiju, ko šorīt no rīta izklāstīja mums trīs komisāri. Tālreiz paldies Moskavīsī pateikums, paldies visiem kolēģiem. Un tagad būs šīs darbu kārtības pēdējais punkts. For which I have to uh, complain, apologize. But... Un te nu man ir jāatvainojas, un man ir uh, parlamenta dienestu vārdā, jo parlamentam neizdosies nodrošināt tulkojumu šai pēdējai sanāksmes stundai neskatoties uz to, ka šī sanāksme tika parakstīta, jau no pašiem sākumiem tika parakstīta līdz 12.30. Un tāpēc tagad mēs ķersimies pie ikdi, ikmēneša pārbaudes attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Mēs to, protams, uzskatām par ārkārtīgi svarīgu momentu mūsu darbībā, jo deleģētie akti. Paredz būtisku parlamenta lomu, esam tāpēc nolēmuši pastiprināt savu kontrols līmeni pār deleģētiem aktiem. Uzskatu ir ārkārtīgi skumji, ka parlamenta dienesti nevar nodrošināt mums tulkojumu, bet tāpat laikā es domāju, ka mums tad būtu kopīgiem spēkiem jāsūdzas par šo lietu. to discuss a number of uh, delegated acts as a Solvency II, CRD4, EMIR, MIFID and